Kolēģi, cominciamo a prendere posto. Gudātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Cominciamo a prendere posto. Lūdzu, ņemam vietas. Allora, direi di cominciare. Dāmas un kungi, sāksim. Uh, lūdzu, ņemiet vietas. La seduta è e aperta. Sākam plenārsēdi. Darba kārtībā paredzēta Eiropas komisijas priekšsēdētājas ievēlēšana. Kā jūs zināt? Eiropa padome ir piedāvājusi Ursulas Fonderlajenas kundzes kandidatūru Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam. Atgādinu, ka atbilstīgi 524. pantam otrajam punktam regulā, eh, kur pieņēms Eiropas parlaments, atbilstīgi 17. Eh, pantam, 7. punktam, saskaņā ar eh, līgumu par Eiropas Savienību, parlaments ar eh, vairākumu ievēl Eiropas komisijas priekšsēdētāju, un balsošana notiek aizklāti. Instrukcijas par Eiropas komisijas priekšsēdētāju ievēlēšanu ir jums visiem izplatītas. Ir nepieciešami astoņi balsu skaitītāji, lai varētu mm, norganizēt balsošanu un tad nu, mēs tagad uh, izlozēsim, kuri būs šie balsu skaitītāji. Honorevole, honor. Godātais Davids Ivans. Dov'è? Kur viņš ir? Honorevole David Ivan. David Ivan kungs, lūdzu. Accetta? Vai piekrītat? Lieliski. Paldies!